Šīs sēdes protokols eh, tiks iesniegts parlamentā nākamās sēdes atklāšanā. Ja nebūs iebildumi, tad šīs dienas eh, rezolūcijas es jau tagad nosūtīšu eh, saņēmējiem. Tagad es pasludinu sēdi par pārslaukt, patraukt un slēgt visiem vārdiem.